Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois.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 111, 222. 1, 1, 1, 2, 2, 2.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 parasiten

Mm. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Atsākam sēdi. Lūk, balsošanas rezultāti pirmajai tūrai, pēc tam būs otrā. Vispirms runājot par steidzamības procedūras pieprasījumu, rezultāti ir sekojoši. Neskatīšu visus vienu pa otram, varat skatīties uz ekrāna eh, grozījumi daudzgadu finanšu schēmā 2014. un 2020. gadam steidzamības procedūras pieprasījums ir pieņemts. tie, kas mums seko, nebūdami šeit, ne, nebūdami šeit, tātad balsojuši 684, no tiem 670 par, 13 pret, viens atturējies. Tā tad pirmais budžeta grozījuma projekts ir pieņemts. 684 balsojuši, 658 pār, 7 pret, 19 atturējušies. Eh, budžeta grozījuma projekts numur divi arī steidzamības procedūras pieprasījums ir pieņemts. Balsojuši 684, 678 pār 5 pret 1 atturējies elastības instrumenta izmantošana. Dokuments 2020-2053. Steidzamības pieprasījums arī ir pieņemts šajā gadījumā. Uh, Mēs skatāmies dokumentu 2020, 2053, lūdzu. Tas bija pirmais pieprasījums par elastības instrumenta izmantošanu. Bet e, šeit ir otrais pieprasījums. Man nav rezultātu par numuru viens pieprasījumu. Runājot par dokumentu 2020 2053, tas ir pirmais, bet otrais 2020, 2056 par pirmo pieprasījumu. 684 ir nobalsojuši, 664 pār, 8 pret un 14 atturējušies, runājot par otro pieprasījumu elastības instrumenta izmantošanai. 684 balsojuši, 664 par, 6 pret, 14 atturējušies. Tālāk neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana. Arī šeit steidzamības pieprasījums ir pieņemts. Tagad Covid-19, vai tas ir tas? elastības instruments numur divi. Man ir vajadzīgi pašlaik rezultāti, kas ir saistīti ar neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu. Tā tad 684 balsojuši ir četri pret, eh, viens atturējies, pārējie balsojuši par. Tas ir pieņemts. Tālāk, īpašie pasākumi. Lai piešķirtu ārkārtas elastību Eiropas struktūrālo un investīciju fondu izmantošanai. Rezultāti uz ekrāna balsojuši 184, no tiem 680 par, 2 pret, 2 atturējušies. Steidzamības pieprasījums pieņemts tālāk īpaši pasākumi rēģējot uz Covid-19 krīzi. balsojuši 684 no tiem 680 pār. Tagad īpašie pasākumi eh, attiecībā uz zveju un akvakultūru. 684 ir balsojuši, 663 pār 6 pret. Arī šeit steidzamības pieprasījums pieņemts. Tagad medicīnas ier, ierīces. 684 balsojuši, no tiem 3 pret, 2 atturējušie. Steidzamības pieprasījums arī šeit ir pieņemts. Visiem šiem steidzamības pieprasījumiem tiek piemēroti tie paši termiņi. Vēl 12 minūtes līdz 2014. lai iesniegtu grozījumus un pieprasījumi balsojumiem pa daļām vai atsevišķiem balsojumiem. Termiņš ir 15.30. Tagad rezultāti balsojumam par pirmo bloku grozījumiem. Uh, kopīgās rezolūcijas priekšlikumā par koordinētu Eiropas Savienības rīcību, apkarojot uh, eh, Covid-19 pandēmiju. Pat tagad, tagad pāriesim pie otrās balsošanas kārtas. Vispirms uh, regula par grozījumiem daudzgadu finanšu schēmā 2014. un 2020. gadam, un pēc tam otrais bloks balsojums uh, grozījumiem par Covid-19 procedūru tieši tā pati, kas šorīt balsošanai. Balsošana ir sākusies, varat balsot līdz 14.30, un rezultāti tiks pasludināti 17.00. Sēde tiek pārtraukta.